Kolēģi, lūdzu apsēdieties, sāksim uzklausīšanu. Kolēģi, ar lielu prieku sveitu šeit Avramopolis kungu, komisāra amata kandidātu. Un mēs viņu uzņemam uh, Pilsonisko brīvību, tiesiskuma un iekšlietu komitejā. Šī komiteja uzklausīja arī Jerovas kundzi attiecībā uz tieslietu jautājumiem un arī Timermans kungu par pamatiesībām un tiesiskumu. Bet šodien mēs uzklausīsim Avramo Polisa kungu par migrāciju un iekšlietām. Viņš ir pirmais šāda amata kandidāts, kam būs migrācijas atbildības joma, un jūs visi noteikti labi saprotat, cik svarīgs šis jautājums ir. Atbilstoši 16. pielikumam mūsu reglamentā attiecībā uz komisijas apstiprinājumu parlaments izvērtēja amata kandidātus atbilstoši viņu vispārējai kompetencei, uzticība Eiropas e, vērtībām, personīgajām īpašībām, zināšanām par konkrētajām jomām un komunikāciju prasmēm. Gribēju jums atgādināt, ka parlaments ir iesniedzis arī jautājumu sarakstu, uh, ar diviem vispārējiem jautājumiem, ko sagatavojuši priekšsēdētāju konference, un arī ar trīs konkrētiem jautājumiem, ko sagatavojas Lības komiteja. Amatkandidāts ir rakstiski atbildējis, atbildes jūs esat saņēmuši visās valodās. Debates notiks šādi. Amata kandidātam tiks dota iespēja uzrunāt jūs neilgākā 15 minūtes, pēc ievadvārdiem būs laiks 45 jautājumiem un atbildēm. Katrs jautājums un atbilde aizņems 3 minūtes, 1 minūte jautājumam, 2 atbildēm. Pirmo jautājumu kopumu uzdos politiskās grupas, un nobeigumā komisāra amata kandidātam būs 5 minūtes noslēguma vārdiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ļoti stingri sekoši tam, lai tiktu ievērots runāšanas laiks jo, ja tā nebūs, tad pēdējiem runātājiem vienkārši neatliks pietiekoši daudz laika, tāpēc mikrofonu es izslēgšu. Tulkojums tiek nodrošināts 23 valodās, tāpēc varat runāt savā dzimtajā valodā. Lūdzu atcerieties, ka viss tiek tulkots, tāpēc runājiet lēnām un uzmanīgi. Debatas tiks arī translētas eh, parlamenta mājaslapā un arī būs piekļuve šo te debašu ierakstam. Un tagad ar lielu prieku dodu vārdu Avramopolis kungam, komisāra amata kandidātam, eh, lai viņš eh, sniegtu mums savus ievadu vārdus. Tātad jums tiek dotas 15 minūtes. Uh, chairman, honorable members. Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Pamatiesību harta atgādina mums, ka Eiropas Savienība balstās uz nedalāmām universālām cilvēkcieņas vērtībām, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti. Tā balstās uz demokrātijas principu un arī uz tiesiskumu principu. Un indivīds tiek ievietots visu darbību centrā, izveidojot pilsonības institūtu un radot arī plašāku brīvības, drošības un tiesiskumu telpu. Un šī harta arī apraksta, kāda tad īsti ir Eiropa un nosaka mūsu misiju attiecībā uz migrācijas un iekšlietu jautājumiem. Realitāte rada daudz izaicinājumu, Un šeit būtu jārunā par mūsu kopējo atbildību, kas kalpos kā lakmusa papīrs attiecībā uz mūsu rīcībām migrācijas jomā un arī pārbaudīs to, ko mēs reāli varam izpildīt. Kas tad šodien notiek? Ģeopolitisks sprādziens, ja tā varētu teikt, terorisma draudi. Un šie teroristi ir izteikuši vēlmi ievainot mūsu sabiedrības Eiropas ekonomiskā situācija joprojām ir sarežģīta, mēs cenšamies atgūties no krīzes. Šis kontinents noveco demografiski jaunā pasaulē. Mūsu pilsētās pastāv tādi kā geto, kur aizvien biežāk rodas ekstrēmismu atbalstošas grupas. Un mums jārunā arī par pārrobežu noziedzību. Mums joprojām ir jārunā par humanitāro krīzi mūsu teritorijā, kas ārkārtīgi pretrunīgi nostājas pret mūsu dažāda veida vērtību mantojumu. Un tas, protams, neapmierina mūsu pilsoņus. Tāpēc jau sākumā gribu teikt pavisam skaidri, ka šis, šie izaicinājumi nav risinām vienkārši ar, piemēram, cietokšņu veidošanu, jo vēsturiski cietokšņi tika veidoti, lai sargātos no ārējiem draudiem, un bet beigu beigās siet, šie cietoņi vienkārši paverdzināja tos, kas vēlējās šos cietoksņus aizsargāt, un beigu beigās viņi izolējās no citiem. Un šis nav tas virziens, kas iekļaujas mūsu kompetenci jomā. Eiropa varbūt veiksmīga tikai tik ilgi, cik ilgi tā enerģētiski, at, enerģiski atbalstīs mūsu cilvēku mobilitāti. Un šāda veida apsvērumi ir mūsu Eiropas būves pamatā. Un tas ir tas, par ko mēs runājam mūsu misijā attiecībā uz migrācijas un iekšlietu jautājumiem. Mēs vēlamies veicināt mobilitāti, lai tas kļūtu kā pamats Eiropai, kas attīstās bez bailēm. Un tieši tāpēc mums ir jāizsargā Eiropas identitāte kā vieta pasaulē, kur tiek nodrošināta pamatiesība ievērošana. Mums ir jāievieš integrētas un fokusētas politikas, lai piesaistītu tādus darbiniekus, kas ir talantīgi un kvalificēti un atbilstoši konkrētajai Uh, dalību valstī. Mums ir jānodrošina, ka Eiropa atbalsta migrantu integrāciju mūsu sabiedrībās. Tajā pašā laikā jāgarantē, ka Eiropā nenonāk ne teroristi, ne noziedznieki, un terorisms un noziedzība tiek efektīvi apkaroti. Dāmas un kungi, ja mēs runājam par migrāciju un iekšlietām, Ja mēs nestrādāsim kopā kā viena savienība, mēs nevirzīsimies uz priekšu. Ja mani apstiprinās šajā amatā, es paļaušos uz jums, Libe komiteju. Esmu lepns, ka mani ir nominējuši kā pirmo komisāru imigrācijas jautājumos un tas norāda uz Junkera kunga apņēmību strādāt šajā jomā un arī jaunās komisijas apņēmību strādāt, lai risinātu migrācijas radītos izaicinājumus. Mums nākas saskarties ar aizvien lielāku cilvēku skaitu, kas vēlas ierasties pie mums un saņemt aizsardzību. Jūs, komiteja, atbalstat vispārīgo cilvēktiesību aizsardzību un aizsardzību mums ir jānodrošina aizsardzība cilvēkiem, kas bēg no kara un vajāšanas. Un šeit es gribētu teikt, ka mums ir jāciena patvērumu meklētāji un arī cilvēku cieņa un nebūtu šīs te vērtības jāapdraud nekādos apstākļos. Jūs Eiropas parlamentā esat ļoti daudz devuši, lai izveidotu tādu pamatīgu kopēju Eiropas patvērumu sistēmu. Mums tagad ir visaptvarošs e, tiesisks pamats, un mūsu prioritāte būs nodrošināt, ka visas dalībvalstis ievieš šos principus vienoti. Protams, ka ir jomas, par kurām vēl jādiskutē, piemēram, iespēja strādāt pie vienota statusa, kas būtu derīgs visā Eiropas Savienībā. balstoties uz Dublinas sistēmas eh, izvērtēšanu eh, un izvērtēšanas rezultātiem, es eh, analizēšu iespējamos nākošos soļus šajā jomā. Katru dienu mēs dzirdam, ka pie mūsu krastiem ierodas migranti, cilvēki, kas ir izmisuši, kas uzsāk bieži vien nāvīgu ceļojumu pāri vidusjūrai. Piemēram, kā mēs vakar atkal redzējām Kiprā. Mums ir jāuzlabo mūsu spēja risināt šo patvērumu krīzi, tajā pašā laikā atbalstot tos, kam nākas saskarties ar lielu spiedienu uz viņu patvērumu sistēmām. Nepieciešama lielāka solidaritāte, un tas ir iespējams tikai tad, ja dalība valstis viena otrai uzticās un uzņemas arī savu daļu atbildības. Tomēr arī saprotu, ka lielākais vairums bēgļu, bēgļu tiek izvietoti ārpus Eiropas Savienības attīstības valstīs, kam pašām ir savas problēmas. Un tāpēc nevajadzētu teikt, ka šai solidaritātei būtu jāapstājas pie Eiropas robežām. Manuprāt, Eiropai būtu jādara vairāk, lai atbalstītu reģionālās valstis, no kurām nāk daudzi šie bēgļi, vai caur kurām tie dodas savās bēgļu gaitās. Es cieši sadarbošos ar kolēģi Margarīnī, viceprezidenti, kas ir atbildīgi par ārlietām, lai izveid, izveidotu tādu kopēju politiku migrācijas un bēgļu jomā. Tajā pašā laikā esmu arī apņēmīgas pilns eh, uzņemt pie sevis aizvien vairāk bēgļu no šīm valstīm. Bēgļu pārvietošana ir viens no labākajiem aktiem, kas parāda valstu solidaritāti. Eiropas Savienībai ir jāizstāv tie, kam ir šāda sarežģīta situācija, bet tas ir iespējams tikai tad, ja tiek risināta migrācijas problēma, ievērojot pamattiesības. Tas nozīmē, ka, ja patvērumu pieteikums tiek noraidīts, šie cilvēki tiek ātri un efektīvi aizsūtīti atpakaļ. Prioritātei būtu, prioritāte būtu jāliek vai jāsniedz eh, tādiem gadījumiem, kas brīvprātīgi at, vēlas atgriezties mītnes zemēs. Mums arī ir jāuzlabo sadarbība ar izcelsmes valstīm, ar tranzīta valstīm tāpat kā arī ar starptautiskām un nevalstiskām organizācijām. Visaptūroša pieeja iekļauj, protams, arī iespēju legāli ierasties Eiropas Savienībā. Mums ir maksimāli jāizmanto starptautiskās mobilitātes iespējas un arī migrācijas un integrācijas iespējas. Eiropa ir globālas un savstarpēji saistītas pasaules daļa, kuru mobilitāte aizvien pieaugs. Mums ir jāizvērtē mūsu darba tirgus vajadzības, jānosaka prasmes, kuras trūkst dažādos ekonomikas sektoros. Startautiskā konkurence par augsti profesionāliem cilvēkiem palielinās, bet ir skaidrs, ka ir nepieciešami arī cilvēki, kas strādā citos sektoros. Es gribētu uzsākt regulāru dialogu ar visām ieinteresētajām pusēm, dalību valstīm, uzņēmumiem un arī arotbiedrībām. Es uzskatu, ka Eiropas platforma, kas varētu koordinēt šo dialogu, būtu ārkārtīgi noderīga. Zilās kārtas direktīvas ieviešanas pirmie gadi ir parādījuši, ka ir vēl zināmi trūkumi. Tieši tāpēc Junkara kungs norādīja uz šiem trūkumiem savās politiskajās vadlīnijās. Un viena no manām prioritātēm būs nodrošināt, ka sarunas par studentu un pētnieku uzņemšanu tiks pabeigts 2015. gadā. Un tagad par Schengenas zonu. Tas ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas sasniegumiem, un mums ir jāsaglabā šī te iekšējo robežu atcelšana un kontrolas atcelšana. Bet tam ir nepieciešama efektīva ārējo robežu kontrola, nepadarot Eiropu par cietoksni. Dalība valstis, kas ir atbildīgas par ārējās robežu daļas kontroli, uh, E, tāpat kā arī Frontex kapacitāte ir jāizmanto pilnībā, lai nodrošinātu Eiropas solidaritāti. Bet vai tie rīki, kas mums ir, ir pietiekoši labi? Komisijai, padomai un parlamentam būtu jārunā par Frontex ilgtermiņa attīstību un par to, ka būtu jāizveido patiesa Eiropas robežsardas sistēma. Jo Spiediens uz ārējo robežu aizvien palielinās, gan cilvēku, gan preču kontrabanda notiek. Un tieši tāpēc kapacitāte ir jāpalielina, lai uzlabotu situāciju. Mums ir jāizmanto modernās tehnoloģijas un daudz labāk jāizmanto arī digitālās tehnoloģijas, lai pārvaldītu migrāciju. Cīņa pret cilvēku kontrabandu ir viena no mūsu prioritātēm. Mums ir jāapkaro tie, kas izmanto šos te grūtā situācijā, sarežģītā situācijā nonākušus cilvēkus. Un šāda veida cilvēku kontrabanda un ļaunprātīga izmantošana ir jāapkarto, jāapkaro. Tas nozīmē, ka mums jācīnas arī pret organizēto noziedzību gan Eiropā, gan visā pasaulē. Uh, pilsoņi vēlas, lai mēs tos aizsargātu, jo viņi uzskata, ka viņu drošība tiek apdraudēta vardarbības un terorismu dēļ. Kaimiņos notiek konflikti, un draudus rada arī ārvalstu kaujinieki, un tāpēc mums ir jāapkaro organizētā noziedzība, jo noziedzība ceļo pa Eiropu un apdraud mūsu ekonomiku un pilsoņus. Mums ir nepieciešams uh, uzlabots satvars Eiropas rīcībai šajā zomā, lai mēs varētu arī labāk sadarboties ar ārējiem, ārējām politikām. Un šeit mēs ļautu gan pilsoņiem, gan uzņēmējiem izmantot pilnvērtīgi Eiropas dotās iespējas, apkarojot dažāda veida noziedzību, piemēram, cilvēku kontrabandu vai kādu krāpšanos, un tieši tad uzņēmumi varēs pilnībā izmantot iekšējā tirgus iespējas un dot arī papildus devumu budžetam. Mums eh, tagad ir Eiropas eh, Savienības tiesas lēmums, un mums ir jādomā par to, kā mēs virzīsimies uz priekšu, ņemot vērā tos principus, kas ir norādīti šajā spriedumā, piemēram, proporcionalitātes un uh, datu aizsardzības uh, prasības. Nesenie notikumi rāda, ka mums joprojām nākas saskarties ar terorisma draudiem, un mums ir jāpalīdz dalību valstīm cīnīties ar šiem apdraudējumiem, ja tīpaši no ārvalstu kaujiniekiem. Mums ir jāapkaro radikalizācija un jānovērš uh, šādu grupu veidošanās, un tieši tāpēc policijas sadarbība ir ārkārtīgi svarīga cīņā pret noziedzību, un šeit ir ļoti daudz uzlabojumu vēl panākami. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, esmu apņēmies, eh, apņēmības pilns cieši sadarboties ar jums, lai panāktu konkrētus un taustāmus rezultātus, lai Eiropas Savienības politika, migrācijas Eh, jomā mums ir jākoncentrējas uz eh, Eiropas Savienības eh, darbību, lai panāktu reālus virzību uz priekšu esmu gatavs izstrādāt vadlīnijas, kas ir saistītas ar manām pilnvarām, un es cieši sadarbošos ar viceprezidentu Timermans kungu un ar citiem Eiropas komisijas locekļiem. Ja mani iecels komisāra amatā, esmu apņēmības pilns nodrošināt Eiropas Savienības vērtību un pamattiesību hartas ievērošanu un Eiropas politikas uh, caurskatāmību uh, caurskatām principu īstenošanu un um, izvairīties no birokrātijas uh, sloga jānodrošina, lai mēs visi kopā virzītos uz izvirzīto mērķi un pildītu tos uh, uzdevumus, ko no mums sagaida Eiropas Savienības pilsoņi, aizsargājot uh, brīvības un tiesības visu pilsoņu interesēs. Liels paldies par uzmanību! Thank you, Paldies komisāra amata kandidātam par ievadu uzrunu. Jūs nedaudz pārsniedzāt atvēlto, atvēlēto laiku, bet eh, pateicamies jums par šiem ievadu vārdiem. Tagad būs pirmais jautājumu uzdošanas rauns jautājumus uzdos politisko grupu uh, koordinātori un pie politiskām grupām nepiedarošie deputāti. Pārts uh, Roberto Mecol, Robertai Mecolē, kas pārstāv Eiropas Tautas partijas grupu. Nelegālā migrācija un patvērums ir uh, Eiropas mēroga jautājumu, kam ir jārod atbilde Eiropas līmenī.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 jūs nodrošināsiet Dublinas sistēmas efektīvu darbību, eh, lai nebūtu tā, ka eh, pa Eiropas Savienību ceļo šur turp īpaši eh, aiz ievainojams personas. Uh, Tālāk man ir jautājums, kā ar cīņu pret uh, uh svešzemi karotājiem un EPNR sistēmu, ko atbalsta es līderi padomē, vai jūs uzskatāt par prioritāti savam nākamajam pilnvaru termiņam? Sākšu varbūt ar jūsu otro jautājumu.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 gadu ir bojā gājuši 3000 cilvēku vidusjūra, pirms tam eh, gadā bija gājuši bojā 600 eh, cilvēku. Cilvēki izmisumā kāp laivās, lai šķērsotu jūru, un cilvēku kontrabandisti eh, joprojām pelna naudu, un šie cilvēki iet bojā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 Uh, patvērumu meklētā izmitināšanas programmas un jānodrošina, lai būtu uh, juridisks ietvars. Un ir uh, arī aktīvi jācīnās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 Vai neskatoties uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu, jūs tomēr uh, gatavojat uh, pasažieru datu uh, direktīvu, jeb šo jūs uh, grasties iepriekš rūpīgi pārbaudīt, vai šis, šī iecer vispār ir saskanīga ar pamattiesībām? Yes, Ernstas kundze. Man ir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 Tālāk uh, nākamais jautājums par imigrāciju. Kā jūs esat paredzējuši nošķirt tos, kam tiešām, kam tiešām ir nepieciešams patvērums un tos, uh, kam nu, Eiropā, kas nemaz nevēlētos palikt, kā esat paredzējuši viņus uh, nosūtīt atpakaļ? Tālāk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 Paldies, priekšsēd. Mm. Eiropas Savienība eh, savā līguma 77. pāntā apņemās kontrolēt ārējās eh, robežas un īstenot eh, migrācijas politiku. Mēs visi, komisāri, amit kandāts kungs, zinām visus šos apdraudējumus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 cilvēku tiesībām uh, imigrēt Eiropā un mūsu atbildību pret viņiem. Bet vai mums nevajadzētu arī vērst lielāku uzmanību uz ilgtermiņa sekām, ko rada uh, neizdevusies imigrācija, uh, Eiropas sabiedrību, uh, finansēm um, un sabiedrības uh, tādam līdzsvaram, kas jāuztur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 un attīstībā. Mēs runājam par augstu kvalificēto darba spēku. Bet, protams, mums ir arī jāparāda solidaritāte tām valstīm, tātad no kurām nāk šie imigranti. Mēs nedrīkstam viņiem arī nosūkt visus zinošos cilvēkus. Uh, Un es domāju, ka mums arī nav jābaidās. Eiropai nedrīkst būt, nav vieta bail, bailēm, un uh, um, tā nedrīkst būt cietoksnis. Paldies. Priekšēdis. Tātad mēs esam tikuši līdz 12. jautājumam no 45. Un nākamo jautājumu uzdod Natalija Grīsberga. Izbeks kundze, paldies, uh, komisāra kandidāta kungs, es uh, lasīju jūsu rakstiskās atbildes, jūs klausos jau gandrīz veselu stundu, jūsu deksmi, jūsu detalizētā zināšanas par šiem jautājumiem, bet mani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 jautājums uztvēru uh, ļoti nopietni, un uh, es to, uh, šo jautājumu nepieminēju, jo es gaidīju, ka man uzdos šo jautājumu, jo mēs domājam ļoti līdzīgi. Runājot par 2014. gada rīcības plānu, tas tiks respektēts. Un uh,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 Un nevajadzētu arī aizmirst, kā arī ir nacionālie likumdošanas akti. Es piekrītu Bjorkas kundze. Kā mums vajadzētu harmonizēt, vienādot šīs te politikas, balstoties uz mūsu kopējo vienošanos. Nu tad mūsu atbild, man atbild ir jā.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 Paldies, Spinelī kundze. Sākšu ar politiskā patvērumu jautājumiem, un to es jau teicu, bet labprāt atkārtošu. Mums ir konkrēts ietvars, politiskā patvēruma sistēma, kas jau pastāv, un tiks piemērot sākot no 2015. gada jūnija.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 esmu optimists. Es domāju, ka mēs šajā zālē viss varēsim reiz lepoties, ka mēs esam tie, kas atstās nākamajām paudzēm lielisku mantojumu. Viens, vienots regulējums eh, legālai imigrācijai,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 vārdu uh, uh informācijas saglabāšanu. Es pilnīgi jums piekrītu, un es uh, iesaku jums izlasīt uh, spriedumu 58. pantu, kur uh, tiesa skaidri prasa radīt saikni starp, vai uzrādīt saikni starp datu subjektu ar riska grupu, kas ir aizdomīga, vai konkrēti reģionu, vai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 Eh, politiķi, kas viesojās mēra birojā, eh, eh, tātad mm, palē, bet uh,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 jūs gribat jā, zināt, kā mēs cīnīsimies pret um, cilvēku tirzniecību un kontrabandistiem, kas ir ar, iedzīvojas no šīs situācijas un uh, eksploatē cilvēkus uh,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 ar Schengen un kā esat paredzējuši šādu sistēmu izveidot, lai varētu veikt nepieciešamās korekcijas Schengen sistēmā. Tālāk otrās paudzes Schengenas sistēma un a, revīzijas palātas izvērtējums a, par to, ka tās izstrāde ir a, bijusi sešu gadus ilgāk nekā paredzēts un maksājas astoņreiz vairāk nekā sākotnējās aplēses. Vispirms vēlētos uh, sniegt atbildi uz uh, uh, šo trešo jautājumu par Schengenu un tās darbības uh, kontroli un izvērtēšanu. Tātad, ko mums vajadzētu uh,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 Jūs man jautājāt, un par to es nebiju domājis uh, iepriekš, vai mums vajadzētu analizēt dalību valstu likumdošanu. Jā, es uh, jums piekrītu, jā, vajadzētu to darīt. Un uh, turklāt man ir uh, radies jautājums, kādēļ tas nav līdz šim darīts, kā mēs varam veidot vienotu Eiropas politiku, harmonizēt politiku, ja mēs neņemam vērā uh, katras valsts viedokli un eh, tajā spēkā esošās normas un atbildi jā un paldies par šo ierosinājumu. Kostas Krisigunis. Komisāra kandidāta kungs. 15. pāns. Uh, direktīvā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 veikt izmeklēšanu visos šajos paziņojumos par notikušajām spīdzināšanām un necilvēcīgu izturēšanos pret šiem, šīm personām saskaņā ar CIP īstenotajām programmām. Paldies. Vispirms vēlējos norādīt, ka jebkāda rīcība, uh,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 fotografiju. Tas esmu es, Tripolī, uh, eh, ciematā, no kuras celsies man māte, akadī, tur attiecīgie militāristi tiek izraudzīti, es biju. Bija šajā ceremonijā. Ne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 Uh, iepriekšējā komisija nekad nav uz šo jautājumu atbildējusi, lai piešķērtie līdzekļi šai partnerībai tiktu arī atbilstoši izmantot. Otrakārt par uh, uh, šo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 sasniegt progresu šo nolīgumu jomā un pirmkārt es šeit domāju Ziemeļa Āfrikas reģionu, uh,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 Eh, sākt iniciatīvu Frontex stiprināšanai, un runa ir ne tikai par Eiropas dienvidiem, ir septiņas programmas, trīs vidusjūrā, trīs pie Itālijas, trīs pie Spānijas, kas tagad tiek izstrādātas, bet Frontexam nav pietiekošu resursu, pietiekoša finansējuma, pietiekoša politiskā atbalda. E, sta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 Paldies, Ježeka kungs. Nav šaubu, ka ir tādi politiskie spēki Eiropā, kas izmanto nabadzību, ekonomisko krīzi, visas šos grūtības, populisma nolūkos. Tas ir ļoti uh,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 pilotu projekta, projekta dažādo iespēju analīzi. Tātad kāds ir jūsu viedoklis šajā sakarā? Paldies! Piecpadsmitā gada sākumā tiks pārskatīts esošais priekšlikums, mums tas ir jāpēta, un es uzskatu, ka pavisam drīz būs arī rezultāti. Uh,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 Ko mēs darīsim, kad šādi cilvēki ieradīsies atpakaļ Eiropā? Un ko komisija darīs runājot par jauniem cilvēkiem, eh, kurus eh, ar interneta palīdzību pārliecina pievienoties šai, šim džihādistu mērķim? Un kāda ir jūsu pozīcija attiecībā uz upuriem? Ja jūs kļūsiet par komisāru, vai jūs izpratīsiet šīs bazas, uh,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 Organizētā noziedzība eksploatē šos bērnus, eh, iesaista bērnu prostitūcijas tīklos vai liek nodarboties ar narkotiku tirs, eh, kontrabandu. Jūsu jautājums ir ļoti svarīgs un nozīmīgs. Gribēju sniegt skaidru atbildi.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 un izmantot ES iespējas, tie skaitā arī e, e, EASO un uh, viss pārējos mūsu instruments labāk nekā līdz šim tas noticis. Paldies, Holmērais Kundze. 33. pants. Dublinas vienošanās, vienošanās ir ļoti skaidrs. Tātad mums ir nepieciešami trīs priekšnoteikumi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 komisāra kandidāts noteikti piekritīs, ka no piecām uzklausīšanām, eh, kurās komitejas locekļi piedalīsies, šī ir galvenā data aizsardzība, politiskais patvērums, legālā migrācija. Tie ir jautājumi, kas tiešām ir eh, mūsu uzmanības centrā. <clears throat> Tātad jūs esat eh, atbildējis ļoti rūpīgi šiem jautājumiem. Paldies komitejas deputātiem! Paldies arī par jūsu sagatavošanos un jūsu atbildēm. Es eh, nesniegšu pārsteidzīgu vērtējumu jūsu atbildēm, jo tas būs koordinatoru un komitejas deputātu ziņā eh, dot eh, savu vērtējumu jūsu uzstāšanās, un tas notiks pulksten piecos šodien. Bet nobeidzot šo sanāksmu, es gribētu uh, reģistrēt dažus no jūsu teiktiem vārdiem. Jūs apņemāties uh, legālas migrācijas instrumentus veicināt, kā arī horizontālu likumdošanu izstrādāt, kā arī eh, veik, eh, veikt rakstveidu eh, analīzi par Eiropas Savienības tiesas spriedumu par datu uzglabāšanu. Ja, es lūdzu kolēģi klausties. Jūs runājat par aktualizētu avio pasažieru datu regulas versiju un jūs apņemāties stiprināt Frontex. Es domāju, jūs arī atbildējāt dažu no galvenajiem deputātu uzdotiem jautājumiem, domāju, būs mūsu ziņā e, sniegt vērtējumu e, jums um, un to arī darīsim pulksten piecos. Šodien ir, protams, arī daudzi citi jautājumi, kas varbūt nebija atbildēt, bet mēs tam visam pieskarsimies un vēl tad arī. Uh, pie jums vērsīsimies. Kolēģi, paldies par uzmanību šodien. Tagad es lūkšu uh, komisāru kandātu uh, eh, teikt galvārdu. Trīs minūtes varat runāt. Ja jūs runāsiet piecas, tad jūs zaudēsiet to atbalstu, ko esat varbūt guvis, izsakoties īsi iepriekš, bet nu labi, tas ir tikai tāds. Uh, ieteikums, ja gribat rīkoties pretēji, tā ir uh, jūsu izvēle. Nu, varbūt tiešām trīs minūtes, neilgāk mēs visi esam diezgan saguruši, tātad trīs minūtes lūdzu jūs nobeig runā, un paldies vēlreiz kolēģi par jūsu uzmanību, eh, komisāra kandāt kungs, jūsu uh, galavārdi. Paldies priekšēd. Godāmie Eiropas parlamenta deputāti, pirmkārt, es gribētu jums pateikties par šo ļoti interesanto un auglīgo diskusiju šodien. Jūs Eh, izgaismojāt daudz mans trūkums šajos ļoti sensitīvos jautājumos. Es šo zāli atstāšu iedvesmotāks un eh, vēl ar lielāku entuziasmu īstenot savas jaunās pilnvaras, ja man apstiprinās amatā. Ja mani apstiprinās kā pirmo Eiropas Savienības komisāru migrācijas un iekšlietu jautājumos, tad es solu, ka savu politīlo, politisko vadību un pieredzi vērsīšu uz trim rīcības pīlāriem. Pirmkārt, lai gādātu, ka Eiropas Savienība, kā jūs arī sacījāt, e, pieņemtu e, visaptrošu globālu efektīvu migrācijas politiku, kas ir balstīta uz solidaritātes un samērīguma principiem un uz atbildīguma principu. Otrakārt, lai risinātu uh, e, galvenos uh, drošības izaicinājumus, ko rada jaunie draudi, vienmēr eh, respektējot pamatiesības un mūsu pienākumu radīt drošāku vidi, kurā dzīvot visiem mūsu pilsoņiem. Visbeidzot, turpināt virzīt Eiropas politiku eh, iekšlietu un eh, migrācijas jomā ciešā partnerībā ar Eiropas parlamentu, kā arī šo sadarbību e, e, uzturēt ar jums atvērtu, e, godīgu un pastāvīgu. Sadarbojoties ar jums cieši, caurspīdīguma un apusējās uzticēšanās garā. Paldies par jūsu uzmanību. Thank you. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. You took my... Paldies, komisāra kandātkungs, jūs pieturējāties pie man padomu, tagad sēdi slēdzu.